atsākam darbu 9 no rīta. Darba kārtība pieejama eh, parlamenta tīmekļa vietnē. Ar to arī noslēdzam mūsu sanāksmi. Ar labu nakti!